Eh, bonjour à tous les membres. Labdien visiem deputātiem. Mēs sāksim, jo, jo mums ir eh, ļoti nozīmīgi viesi un neliksim uh, viņiem gaidīt. Kā jau jūs uh, zinat, Martā šogad uh, sākās uh, konstitūcijas uh, reforma, un to ierosināja konstitucionālās reformas komiteja daudzas jauniešu organizācijas un kultūras apvienības, kā arī zinātnieki un citi tika iesaistīti. Viņi izteica priekšlikums. Tā tad uh, Marokā 17. jūnijā uh, šis uh, projekts tika apstiprināts un nodots politiskām institūcijām. Saskaņā ar to premjerministram un parlamentam ir plašāks pilnvars, karaļa pilnvaru mm, ziņā paliek valsts vadītāja funkcijas, uh, karaspēka uh, vadītāja funkcijas un arī uh, citas. Šis konstitucionālais uh, izmaiņu līgums uh, um, ietvers arī ļoti daudz uh, jauninājumus, proti mm, likumdošanas un uh, uh, tiesu varas uh, nošķiršana, kā arī pamatelements ir tuvināšanās mūsu valdības sistēmām, kā arī dzimumlīdztiesība. Pagājuši piekdien karalis pasludināja, ka viņš atbalstīs šo projektu, un es citēšu viņa vārdus. Tagad tātad viņš teica sekojošo. Redz to kā pīlāru demokrātiskai parlamentārai monarhijai. Tā kā izpildvars un tiesvars nodalīšana tiek radīta, tad tiks veidots arī demokrātisks struktūras, un jūlijā notiks referendums par šo tekstu. Politisko daļu partiju vairākums atbalsta šo uh, projektu, bet 20. februāra kustība uzsver, ka reformas tādas, kā tās ir izveidotas, nav pietiekamas. Nākošā svētdien tās aicina uz demonstrāciju pret šo konstitūcijas projektu. Un tādēļ mēs šodien sveicam delegāciju no Marokas. Dris Langhārs uh, vada šo uh, delegāciju. Tajā ir uh, politisko pārti, partiju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Un mēs varēsim uzklausīt viņu viedokli. Ministra kungs. Šis uh, projekts, par ko runājam, paredz jaunas tiesības parlamentam, iniciatīvas tiesības, piemēram, uh, arī konstitūcijas izmaiņu ierosināšanu, kā arī iespēja uh, pasludināt amnestijas un izveidot izmeklēšanas komitejas mēs labprāt uzklausīsim jūsu domas par šo projektu, un, protams, ka vēlamies arī zināt, kā jūs vērtējat uh, šos, šīs procedūras attīstības iespējas, kādas izmaiņas a, uh, tas varētu a, uh, izsākt Marokas sabiedrībā un kādas izmaiņas varētu gaidīt attiecībās ar ES. Paldies par jūsu uzstāšanos, to saku jau tagad. Uzklausīsim jūs ar lielu interesi un ja jūs varētu uzstāties aptuveni desmit minūtes, tad varētu arī citi turpināt. Protams, ka mēs varam būt arī nedaudz elastīgi, jo ir nodrošināta arī sinhronā tulkošana. Un paldies, tagad jums vārds. Merci, monsieur le président. وشاكر لمسيو بانزاري على دعوته. Nous remercions également monsieur Panzari pour son invitation. شكرا للسيدات والسادة الرؤساء والسادة البرلمانيين.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 uzstāties jūsu komitejā, jo es jau esmu pirms četriem gadiem piedalījies um, tikšanās reizē ar jūsu komiteju. Toreiz mēs uh, runājām par demokrātiskām pārmaiņām vidusjūras dienvidu piekrastē. Tunis, Un uh, toreiz man uh, mums uh, šajā sanāksmē piedalījās Alžīrijas, Tunisijas un arī Palestīnas pārstāvji. Aujourd'hui, euh, après quatre... Šodien pēc četriem gadiem uh, ir uh, uzsākušās demokrātiskas pārmaiņas šajā reģionā, un mēs esam sasnieguši progresu sieviešu tiesību un cilvēku tiesību jomā. Mūsu valstī arī ir uh, īstenotas ekonomiskas un sociālas plašas reformas. داعم لنا Et vous étiez un partenaire stratégique qui nous avait un, uh, Mēs pateicamies mūsu strateģiskiem partneriem, kas ir mūs atbalstījuši. Et aujourd'hui, nous sommes membres donc du. Un, mēs arī darbojamies Eiropas padomē kā demokrātijas partneri. Arābu pasaule šodien piedzīvo zināmus satricinājumus. Tas, kas šobrīd norisinās Arābu pasaulē, Marokā notika jau pirms desmit gadiem. منذ عشرات السنين كما قلنا Un arābu pasaulē notiek katru nedēļu demonstrācijas, Un Marokā mēs savulaik piedzīvojām demonstrācijas, kas notika katru dienu. Kopš savas neatkarības uh, iegūšanas uh, Marokā ir uh, pastāvēja šāda veida konflikts. Euh, Bija tie, kas iestājās par to, ka vispirms jāizveido valsts, tās administrācija un armija.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 Un šā konflikta sekas bija ļoti sāpīgas, notika aresti. Un Maroka eh, šo periodu sauc par eh, svina gadiem. Nesen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 Dans le monde arabe, ces conflits ont... Arābu pasaulē eh, šie konflikti ir eh, noveduši pie opozīcijas aizliekšanas, savukārt Marokā vienmēr ir pastāvējis plurālisms. Un šajā ietvarā ir jāskatā viņa majestātes karaļa 9. mārsa runa. Šā runa pavēra ceļu nacionālajam dialogam ļoti plašā mērogā. Visas partijas tika iesaistīts šajā dialogā, visas arotbiedrības un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Žalēl Elmelik, fi khitāb 17 יוניו. Et la fin de ce euh, dialogue a donné naissance au... Un šis dialogs kalpoja par pamatu jaunājam konstitūcijas projektam, ko karalis izsludināja 17. jūnijā. Al reformu galvenās vadlīnijas ir šādas. SSR, c'est une constitution pour les institutions de l'État. Euh, euh, Konstitūcija euh, paredz jaunu varas pārdales principu, tiek izveidoti valsts pamati ar konstitūcijas palīdzību. Tiek atzīta Marokas daudzveidīgā identitāte - arābi, berberi, hasanīti un ebreji. Andalūzieši un vidusjūras reģiona iedzīvotāji berberu valoda tiek atzīta par otro oficiālo valsts valodu līdz tekus arābu valodai. Véritable... Ir eh, noteikta arī pamata tiesību harta, kas nosaka cilvēku un pilsoņu tiesības. Tāpat tiek stiprināta līdztiesība starp vīriešiem un sievietēm. تمارسها بواسطة الاستفتاء وبواسطة الانتخاب. Nacionālā suverenitāte un konstitūcija kā valsts pamatlīkums tiek uh, apstiprināti referendumā un vēlēšanās. Tas nozīmē, ka konstitūcijai ir augstāks spēks nekā visām citām varām un institūcijām. Tiek noteikta varas dalīšana, demokrātiska parlamenta kon, mo, eh, konstitucionālās monarhijas ietvaros. Un tiek svītrotas visas atsauces uz karaļa svētumu. Un uz reliģiju reliģijas valdošo lomu. Likumdošana ir noteikta kā ekskluzīva parlamenta kompetence. Valdību izveido ievēlēts parlaments un valdības vadītāju ieceļ karalis un šis valsts uh, valdības vadītājs pārstāv partiju, kur ir guvusi visvairāk balsu vēlēšanās. Valdībai ir pilnas uh, eh, izpildu varas funkcijas. Valdībai ir jānosaka vispārējā valsts politika un jāuzrauga visu administratīvo institūciju darbība. Ir stiprs parlaments. kam E, parlamentam ir pastiprinātas funkcijas, tas ne tikai pieņem likumus, bet arī kontrolē valdības darbu un e, izvērtē sabiedriskās politikas īstenošanu. Ir arī jāstiprina parlamentārās opozīcijas loma un darbs parlamentā. Tiesu vara ir kļuvusi par varu, kas raugās, lai tiktu ievēroti likumi un tiesības, un ir to garants. Līdz ar to tiek noteiktas konstitūcijā tiesu neatkarības garantijas. Tāpat ir izveidota konstitucionālā tiesa, kuras uzdevums ir raudzīties, lai konstitūcija tiktu īstenota un to arī aizsargāt jauninājumi šajā konstitūcijas projektā ir tādi, ka tiek pār, izveidota līdzdalības demokrātija. Līdzdalības demokrātija dod pilsoņiem tiesības iesniegt lūgumu rakstus un ierosināt likumprojektus. Konstitūcija atzīst to, cik svarīga ir pilsoniskās sabiedrības loma, tāpat atzīst arī arotbiedrību lomu Tāpat ir noteikta plašsaziņas līdzekļu loma uh, aizstāvot demokrātiju, pilsoņu un cilvēktiesības. Tik veidota jauna līdzdalības demokrātijas telpa izglītības jomā, lai uh, un arī uh, tiek iesaistīta jaunatne šai procesā, tiek arī paredzēta uh, reģionalizācija. Mū, tiek noteikti jauni pārvaldības principi, labas pārvaldības principi. Un viss tas veido konstitucionālās demokrātijas pamatus un ir pilnīgi skaidrs, ka politiskās reformas, kas balstās uz likumu par politiskajām partijām, uz likumu par vēlēšanām, par plašsaziņas līdzekļiem. Donc, tout visi šie likumi, kuri ir pieminēti konstitūcijas projektā. Šeit ir 26 pamatlikumi, pamatalikumi un 41 um, pakārtots likums minēts. Visi šie likumi uh,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 رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن المجتمع المدني. Un tātad vēl vienreiz liels paldies. Liels paldies, mēs esam ieradušies šeit, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Un tāpat tieslietu un attīstības pārstāvs Laždī, arī Ausdarkungs, kas ir neatkarīgās Nacionālās asamblējas partijas priekšsādātājs un Elsānīkungs, kas pārstāv cilvēktiesību augsto padomi. Paldies, ministra kungs. Tas tiešām bija ļoti interesanti. Uzklausījām jūsu teikto. Un mēs tagad sāksim diskusijas. Sala Frankas kungs, tautas partija lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, esiet sveikts. Paldies, ka ieradāties mūsu komitejā. Sākumā gribu uzdot um, vispārīgu jautājumu. Kā jūs uh, vērtējat ES vidusjūras uh, politiku? Vai tā ir devusi ieguldījumu veicinot uh, stabilitātu un demokrātiju reģionā? Kāds iespējas jums ir radies, jo Jūsu, eh, protams, eh, es vidusjūras eh, politiku pārzint un pārzint arī atjaunoto politiku, kuru ir, ar kuru ir iepazīstinājusi augstā pārstāve. Mēs esam iepazinušies ar šo konstitucionālo reformu projektu un 1. jūlijā tiks balsots, karalis vairs nebūs neaizskarams, svēts, bet nu vienkārši paliks kā neaizskarams un um, augsts persona. Kā jūs novērtējat notikums kaimiņu valstīm? Pirms piecām, pieciem gadiem jūs vienojāties šeit komitejā. Jūs pavadīja kaimiņu valstu pārstāvi un arī Palestīnas pārstāvi. Ko, kā jūs vērtējat Palestīnas, Lībijas un Ēģiptes neseno attīstību un arī citu valstu attīstību? Kā Šie jautājumi, kā Magreb integrācija, tie varētu iespaidot konstitucionālās reformas 41. pants garantē reliģisku brīvību. Tātad jautājums par šo 41. pantu. Vai tas garantē arī uh, domas brīvību, to, ka uh, reliģija, piemēram, varētu uh, mainīt un kādas kustības ir pret šo reformu, jo mēs redzējām, un mēs redzējām, ka jaunieši demonstrēja pret uh, šīm izmaiņām, un 90. pāns uh, vēlēšana uh, likumdošanā nosaka, ka ir atļautas arī kampaņas pret uh, konstitucionālo reformu, kas ir plānota. Paldies! Paldies, Sala Frankas kungs. Mums ir pietiekam daudz laika, lai dotu visiem vārdu, kas vēlas, un gribētu tikai vēl piebilst, ka tas ir ministra kunga ziņā, uh, kas atbildēs, bet uh, uz specifiskiem jautājumiem var arī viņa delegācijas uh, tie dalībnieki atbildēt tie, kas ir specifiski atbildīgi par to. Tagad nākošā runātāja būs Neits Konze. Viņa ir referenta mm, vidusjūras jautājumiem. Priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, deputātu kungu un mm, Marokas delegācijas mm, deputāti. Sākumā esiet laipni sveikt šeit Eiropas parlamentā un gribētu arī pasvītrot to, ka esmu ļoti uh, apmierināta uh, uzklausot uh, viņa majestātes uh, runu un visas tās izmaiņas, uh, kādas ir plānotas un kā jau vēstnieka kungs uh, zina, Maroka ir valsts, kur es un mans vīrs ir ļoti labi uh, pārzinam. Uh, esam pirmo reizi, vairāk nekā pirms 40 gadiem devušies pirmo reizi uz jūsu uh, valstu un novaram šīs izmaiņas, izmaiņas, kas ir pozitīvas, konstitūcijas uh, izmaiņu projekts ir uh, tāds, uh, par kuru daudzas citas musulmaņu un arābu valsts varētu tikai sapņot. Tātad man liekas, ka nu, izmaiņas ir ļoti, ļoti, teiksim, plašas. Jā, nu, projekts neatbilst pilnīgi visiem. Uh, visām cerībām, it īpaši tam, ko 20. februāra kustība cer, bet no nu, mūsu skatījuma arī tas ir ļoti tāds plašs izmaiņu projekts. Bet viens bažu jautājums uzdošu šo jautājumu. Tagad, nu, nākotnē ir viss tas būtiskākais un ieviešana, ieviest visus šos priekšlikumus. Gribu tikai vienu piemēru pasvītrot projektā ir, eh, domā, ir pasvītrots, ka parlamentārieši nedrīkstēs mainīt eh, partijas eh, sasaukuma laikā. Tas ir nozīmīgs aizliegums. Ievērojot to, kā mainās politiskā vide, un arī pēdējo piecu gadu laikā redzējām, ka jaunas partijas rodas. Tās ir radušās ar nu, negribu nevienu aizvainot, bet no nu arī tādu ietekmi ārpus. Un, manuprāt, būtu ļoti sarežģīti nākotnē. To īstenot no nu, visās valstīs ir tā, ka, nu, un ne tikai Marokas dzīvotāji, Marokāņi saskars ar šo problēmu, arī visā es un arī jūsu valstī, nu, ļoti precīzi jāraugās, kā. Ka uh, viss tiek ieviests spēkā. Otrakārt, demokrātiskā attīstība Marakā. Un būs uh, absolūti nepieciešama principāli nozīmīgi, lai dažādās politiskās partijas atvainojot manu uh, tiešumu, ka tās daudz uh, būtiskāk uh, strādāt, lai uh, iesaistītu visus marakāņus, gan pilsētniekus, gan lauciniekus, uh, reģistrēties uh, kā vēlētājiem un piedalīties vēlēšanās, jo vēlēšanu zema dalība tajās Marokā ir mm, tāda, kas mm, var vājināt demokrātijas, noteiksim, nu, attīstību, virzību. Un trešais jautājums, arī trešās bāžas, šis mm, projekts turpina uh, Uh, vārda un uh, preses brīvības attīstība mm, pēdējo mēnešu laikā ir uh, vairāki procesi pret žurnālistiem un izdevējiem aizsākt, un tas liekas pretrunā ar šiem jaunajiem principiem. Ko jūs domājat par šo jautājumu? Paldies par jūsu pacietību un uzmanību. Paldies! Paldies! Uh, Neits kundzei. Nākošais parlamentāro delegāciju uh, priekšsēdētāja konferences dalībnieks Janešs Kungs. Paldies uh, Marokas uh, delegācijai, kas ir gatava diskutēt par šiem jautājumiem. Es pārstāvu Spāniju, Andalūziju. Un gribu teikt, ka Maroka ir uh, man ļoti tuva, ne tikai geogrāfiski, bet arī vēsturiski, kultūras ziņā un arī emocionāli. Gribu teikt, ka samērā labi pazīstu jūsu valsti. Tādēļ visi tie notikumi, kādi ir uh, Marokā, ir ļoti nozīmīgi. Mums esam tos ļoti atzinīgi vērtējuši, esam iepriecināti par uh, Mm, to, ka šāds process notiek, tas, ka karalis ir aizsācis konstitucionālo reformu un politiskas izmaiņas ievadīs ar mērķi pārveidot parlamentārā demokrātiskā monarhijā. Mūsuprāt, valsts ir uz pareizu attīstības ceļa. Es atbalstu šo projektu tas ir nepieciešams, arī atbalsts ir nepieciešams, protams, ka Māroka un Marokāņi ir atbildīgi par šī projekta īstenošanu, tīpaši arī Marokas institūcijas. Iepriekšējā runātāja runāja par tādu ļoti um, jūtīgu punktu - viedokļu brīvību, presas brīvību. Tas ir ļoti nozīmīgs jebkurā demokrātijā. Uh, Un tā, nu, maigi formulējot, tas bija tāds polemisks jautājums. Un vēl viens jautājums, vai viens jautājums par trimdu. Vai arī šo jautājumu jūs eh, ietversiet reformu a, eh, punktos? Un vēl viens tāds ļoti sāpīgs un a, eh, jūtīgs jautājums. A, subsahāru, subsahāru Maroka vērtē kā mm, savu teritoriju, bet ANO un starptautiskā sabiedrība domā, ka tā ir teritorija, kas nav noslē, kurā nav noslēgts uh, dekolonizācijas process un gribētu dzirdēt jūsu piezīmes par demokrātisku uh, procesu, jo pilna demokrātija nevarēs uh, panākt, ja šis ļoti uh, delikātais jautājums netiks uh, atrisināts. Nu, tas bija uh, mans jautājums. Un vēlreiz uh, paldies un paldies, ka ieradāties. Paldies uh, Janis kungam. Nākošais runātājs uh, Bredis kungs. Um, ministra kungs, deputāta kunga, vēstnieka kungs, gribu pateikties par jūsu prezentāciju, ministra kungs, un, protams, ka atzinīgi vērtēju arī Kāraļa Muhameda sestā uh, konstitūcijas projekta plānu. Zinām, ka to gaida ar vairākiem kolēģiem. Bijām Marokā un, uh, nu, burtiski varēja just šīs uh, gaidas, šo, šo nepacietīgi, un arī ārpus Marokas šo paziņojumu ļoti gaidīja. Gribu teikt, ka manā skatījumā tas ir tāds ļoti nozīmīgs solis uz valsts demokratizāciju. Tā ir demokratizācija, kas bija solīta Marokas iedzīvotājiem vēl pirms arām paras ārā valstīs norietošā, notiekošā pavasara kustības. Un es domāju, ka tas ir pierādījums tam, ka ir mierpilns. pilns izmaiņu process iespējams, tas ir lielisks piemērs tam. Un gribu teikt, ka to var vērtēt līdzīgi tām izmaiņām, kādas ir visā reģionā un Arābu valstīs. Pat labam, protams, nu nevarēs pilnīgi visus jautājumus izskatīt, uh, Bet, nu, atgriežoties pie daļas, no piedāvājumiem 147 panti, un uh, pat labāk ir 108 panti uh, konstitūcijām. Jaunie būs šie 167. Es domāju, ka mērķis ir ļoti skaidrs, un karals uh, veido vēl neredzētu politisku sistēmu atbilstošu Marokai. Uh, Marokas īpatnībām, esmu gandrīz eh, konstatēt, ka ir tieša atsauce uz eh, sa, eh, attiecību intensificēšanu ar kaimiņu valstīm vidusjūras reģionā, un es domāju, ka nu, tas ir tāds absolūti vienreizīgs mērķis arī konstitūcijā, kas parāda, Tas parāda, ka Marokai šī Eiropas atsauce ir ļoti nozīmīga. Un vēl. Tagad par pamatiesībām un cilvēktiesībām uh, daudz uh, starptautiski aktieri ir iesaistījušies šajā darbā un gribu domāt, kā uh, cilvēktiesību pārdomu, kā institūcija ar to konsultēs. Es, mums bija iespējas ar to tikties arī Marokā. Uh, Un šī Nacionālā cilvēktiesība padome, ar to tikāmies Marikārī, un domāju, ka, nu, ar šo konstitūcijas izmaiņu projektu tā iegūs vēl lielāku nozīmi. Atzinīgi vērtēja arī dzimumu vienlīdzības jautājumu risināšanu un arī paritātes jautājumu izvirsīšanu. Tas ir ļoti nozīmīgs plāns. Nu, negribētu vēl iedziļināties eh, detaļās par pretrunām par šī režīma profilu. Ir komentētāji, kas saka, ka tas ir līdzīgs piektai republikai Francijā. Un eh, valsts vadītāja ievēlēšanai. Citi saka, diskas piezīmes, viņi būtu gribējuši karaļa politiskās varas uh, samazināšanos, bet es domāju, ka ir, nu, teiksim, uh, um, likumdeja un izpildu varas uh, nošķiršanas pazīmes, kas ļoti pozitīvi. Un juridiskās uh, netkarības izveidi. Un tas varētu atbilst tām prasībām, kādas ir izvirzītas attiecībā uz neatkarīgu tiesvaru. Tas ir jautājums, ar kuru uh, strādāja ar Abdelahmanu Ramunu konstitucionālā līmenī. Mēs atzīstam šo jautājumu īpašo nozīmi. Un noslēgumā izteikšu trīs piezīmes. Tie ir arī tā kā neliela jautājuma, ko jums, ministra kungs, grib uzdot. Pirmkārt, par diskusijām. Zinu, ka uzstāšanās reizē Eh, Karels uzsver, cik nozīmīgas ir diskusijas, kādas jau ir notikušas. Bet pirms referenduma šajā laikā, kā jūs to redzat, kā jūs to vērtējat, vai jūs varētu iedomāties diskusijas par šo projektu, jo līdz šim ir bijušas nevienkārši tādas diskusijas bez atsaucas. Nu, tagad ir šī atsauca, un mēs redzam, kā to varētu organizēt. Un otrais par uh, iesaistīšanos. Zinām, ka uh, šis uh, iesaistīšanās līmenis ir uh, un balsotāju skaits ir ļoti nozīmīgs. Vai jūs domājat, ka tagad uh, ar šīm izmaiņām būs vairāk cilvēku, kas balsos? Jo, nu, neviens jau nevar iedomāties, ka mm, referendums uh, nenotiktu. Drīzāk runa ir par um, dalībnieku skaitu kas būtu, kas piekrist šim projektam. Un nākošais jautājums ir, kā uh, iekļaut protestētājus, e, jo mēs redzam, ka 20. februāra uh, manifestācijas turpinās, tas nav, tā nav kustība, kas, nu, uh, izsīktu ar izmaiņu pieteikšanu. Kā jūs domājat iesaistīt šo kustību, vai jūs varētu dažas partijas no šīs kustības arī iesaistīt savā darbā? Paldies! Paldies Predes kungam. Tagad Jēglas kundze. Paldies priekšsēdētāj kungs, ministra kungs. Gluži cits jautājums. Tā kā šodien ir šī iespēja, tad man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgs. Nu, atvainojot, ka nedaudz novēlojos un nebiju sēdes sākumā. Eiropas līmenī mēs diskutējam par tirdzniecības nolīgumu ar Maroku. Maroku. Nākošo dienu laikā mūs aicina sastādīt atzinumu. Parlamentu aicina piekrist vai arī noraidīt uh, šo tirdzniecības nolīgumu. Mēs redzam, ka ir jūsu valstī tādi ļoti nozīmīgi soļi ies, jāizsākti. Nozīmīgi soļi uh, uz uh, pozitīvām izmaiņām. Rietumsahāras jautājums tika jau pieminēts, arī tas ir šajā tirdzniecības nolīgumā kā temats uh, run, izrunāts. Un mans jautājums, un es gribētu jūsu padomi, vai mums vajadzētu ātri šīs sarunas uh, noslēgt piekrist vai noraidīt. Mēs esam diskusijās, nu, bet nu, drīzāk jau uh, Uh, ir tā, ka mēs piekritīsim, mm, vai arī ievērojot izmaiņas politiskajā dzīvē, vēl vienā vai otrā punktā teikt, ka, nu, ievērojot mm, citas izmaiņas, šeit vajadzētu vēl kādas sarunas vest. Lai situācija būtu um, laba abām pusēm, arī Marokai, lai darba ņēmēji jūsu valstī varētu būt labumu no šī tirdzniecības nolīguma lai uz reģioniem, lai uz lauku rajoniem pēc šī uh, līguma noslēgšanas plūst vairāk naudas un tik labāk izmantot. Es uh, lūdzu jūs dot savu novērtējumu. Vorrei dare la parola <clears throat> anche a. Eh, Tagad es gribētu dot vārdu trīs runātājiem, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi, kas ir ieradušies pie mums šodien. Viņiem ir nedaudz atšķirīgs viedoklis no valdības pārstāvu viedokļa, jo divos gadījumos viņi pārstāv opozīcijas partijas. Pirmā būs Lasendaudī kundze, kas ir parlamenta deputāte un uh, tiesiskuma un attīstības partijas pārstāve. Un tad uh, eh, Alaizāmī kungs, kas ir uh, Nacionālās neatkarības savienības pārstāvis. Pirmais būs Daudī kungs, 5 minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, pateicos visiem, uh, kas uzstājās, un arī tiem, kas nav uzstājušies par to, ka jūs uh, ar tik lielām simpātijām izturaties pret mūsu valsti. Uh, un sekojot attīstībai. Arī mums ir liels simpātijas pret Eiropu. Daudzi marokāņi ir mācījušies uh, Eiropā un varētu teikt, ka ir tāda mm, katoļu laulība spēkā starp Eiropu un Maroku. Ar dalītu ķermeniskumu. Uh, jūs, uh, ja jums saka to, ko jūs uh, piedzīvojat katru dienu, tad, protams, jums tas šķietā, ka tas viss ir pašsaprotams, bet Mārokā ir bijusi spēkā konstitūcija, kas pieņem 1996. gadā attiecībā uz demokrātijas līmeni. Eh, Marokai nav citas izvēles, kā tuvoties Eiropai. Uh, Tad, kad mēs parakstījām brīvās tirzniecības līgumu, visas politiskās partijas parlamentā nobalsoja par šādu nolīgumu ar Eiropu, bet, kad mēs apspriedām Buša laikmetā šādu pašu nolīgumu ar ASV, tad mana partija bija pret to. Es pārstāvu Īslāma partiju tiesiskums un demokrātija, mēs it kā esam tie bārdainie. Bet es negribu runāt tādās klišejās un nodrāstās frāzēs. Arābu pasaulē notiekošais ietekmē Maroku. Šī ietekme būtu bijusi katastrofāla, ja mēs kopā ar Eiropu nebūtu uzsākuši demokratizācijas procesu, jo Eiropa palīdzēja savulaik arī diktatūrām. Tunisija nebija pelnījusi šādu atbalstu, arī Eģiptes režīms nebija to pelnījis. Bet patē, tomēr par laimi uh, sadarbībā ar Eiropu mēs virzamies uz priekšu, un ja mēs vēlamies, lai Māroka kalpotu par paraugu citiem, tad tas mums ir jādara, un mēs arī vēlamies būt paraugu skolnieks šajā rābu klasē. Uh, mēs uh, Uh, jāsaka, arābu pasaules monarhijas ir spāniskas. Un mums jāsaprot, ka uh, Marokā tiek nodalīts laicīgais no garīgā. Mēs varam tagad interpretēt uh, īslāma svētos rakstus tikai karaļa vadībā šobrīd. Bet uh, ir paredzēts vēl uh, tālāk pārskatīt šo jautājumu, bet šis uh, laicīgā un garīgā nodalīšanas process ir uzsācies tagad valdība vairs nav atbildīga karaļa priekšā, bet tikai parlamenta priekšā. Tas mums ir, tas mums ir liels pārmaiņas, mēs būtu gribējuši iet vēl tālāk, bet, nu, gan jau tas notiks. Gribu jums teikt, mēs eh, domājām par islama valsti, mēs būtu vēlējušies, lai tiek uh, pasludināts, ka tā ir musulmaņu valsts ja jūs gribat, lai monopols būtu karaļa rokās, tad tā var būt islamiska valsts, ja tā ir laicīga valsts, tad iznāk, ka katrs var interpretēt islāma pamatu principus, bet mēs vēlētos, lai islāms tiktu atstāts karaļa kompetencē un politiskās partijas uh, cīkstētos par citiem jautājumiem jo pretējā gadījumā būtu ļoti liela konkurence politiskos partiju vidū islamisma jomā. Bet tagad tas ir nodots uh, karaļa pārziņā, un to mēs darām tādēļ, ka mēs vēlamies tuvoties Eiropai, tuvināties Eiropai. Un uh, mēs vēlamies demokrātiju ne tikai politiskā ziņā, bet arī ekonomiskā ziņā, jo nabadzība ir ļoti auglīga augsne jebkādai uh, ideoloģijai. Tādēļ Marokai ir jāstimulē ekonomiskā izaugsme. Uh, kundze šeit runāja par nolīgumi, nolīgumu. Es, būdams ekonomists, saku, ka tas mums noteikti nāks uh, par labu mūsu valstī, gan uh, nabadzīgiem cilvēkiem, sīk, sīkajiem lauksaimniekiem jāsaka, ka sadarbība Uh, rūpniecības jomā uh, norit veiksmīgi, bet mēs gribētu sadarbību arī izglītības jomā un padziļināt sadarbību ar Spāniju, jo es pazīstu Spāniju, kā, pazinu Spāniju, kā tā bija 71. gadā, tā toreiz bija tāda uh, agrāra valsts un tagad ir notikusi strauja attīstība. Uh, Un mēs vēlētos, lai tā Eiropa, kas kādreiz integrēja Spāniju un Portugāli, spētu integrēt arī valstis vidusjūras dienvidu piekrastē. Un es jums pateicos par atbalstu. Paldies, Daudikungs. Tagad vārds. Vārds Muhamedam Ašuram, kurš ir. Uh, ģenerāla sekretāra vietnieks un pastāv nacionālās, pārstāv Nacionālās vienotības partija. Ah, d'accord, oui, oui. Voilà, voilà. D'abord, merci. Ah, d'accord, c'est celui-là. Merci, vous dites. Ah. Merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ekscelences, ministra kungs. Paldies par šo cīņas izrādīšanu man un kolēģiem mūs uzņemot šajā sēdē. Mēs esam ieradušies, lai runāt par mūsu uh, dziļo politisko uh, pārliecību, ka Maroka piedzīvo vēsturisku brīdi dziļas pārmaiņas, revoluci revolucionāras pārmaiņas. Man ir tā iespēja un bija tas gods arī uh, piedalīties. Uh, politiskajā pārmaiņu procesā, kā politiķim, kā deputātam, kā cilvēktiesību mm, aizstāvim, kā alternatīvās valdības dalībniekam un arī asociāciju dalībnotam. Un neskatoties uz visu progresu, ir aizvien vēl problēmas pārliecināt Marokas jauniešus iesaistīties politiskajā procesā. Jaunieši nesaprot uh, vēlēšanu nozīmīgumu. Jo brīdī, kad liekas, ka karalis dara visu, priekš kam politiku vēl veidot, priekš kam balsot, kam iesaistīties un kādēļ doties uz vēlēšanu iecirkņiem. Bet ļaunā politika un jaunā reforma dod atbildi. Tā palīdzēs mums pārliecināt šos jauniešus, iesim vēlēt. Piedalīsimies politiskajā dzīvē. Mums ir iespējas mainīt, mums ir iespēja uh, izmainīt politisko izvēli um, valstī un arī um, ietekmēt premjerministra lēmums. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi un to vajadzētu uzsvērt, uzsvērt uh, šo pārejas aspektu, uh, pāreju varas dalījumā premjerministram un kas būs starp prezidentu un uh, valdības vadītāju. Tas ir patiesi tāds, nu, tāds spēcīgs vēstījums jauniešiem, aicinājums iesaistīties, interesēties un transformēt saukļus uz ielās un transformēt uh, 20. februāra uh, sauklis, lai uh, ar mērķi, lai korupcija samazinātos un lai uh, politiķi politiķi, kas nav cienīgi, lai nu, viņi neturpinātu strādāt. Tas ir tāds ļoti spēcīgs vēstījums un gribu vēlreiz apliecināt cieņu drosmei un mūsu karalim, kas ir izrādījis šo drosmu un anticipēšanas spējas demografiskām izmaiņām. Tagad nākošais par um, subsahāru. Marok ir uh, Uh, uz tā labākā ceļa, lai pārvarētu šo ērkšķaino uh, problēmu un tādā veidā, lai labums būtu visām pusēm, lai ievērotu uh, mūsu uh, brāļu Alžīrā intereses un lai pēc iespējas no arī iedzīvotāju intereses ievērotu jaunās konstitūcijas arhitektūra, eh, piedāvā tādu konstitucionālu ietveru valsts virzībai uz priekšu, lai mēs varētu veidot eh, likuma ietvars un konstitucionālos ietvars šim autonomijas eh, projektam. Neformālās sarunas turpinās, sarunraundi. Uh, seko viens otram, bet, nu, nelaimīgā kārtā mēs nekonstatējam no otras puses, no Alžīras puses tādu pašu politisko vēlmi mainīties, dot uh, um, savu ieguldījumu, lai pozitīvi sasniegtu šī pro, nozīmīgā uh, procesa uh, noslēgumu. Ana uzraudzībā. Tā ir iespēja mums, reģionam, uh, Arābu valstu parasavs ir uh, sācies, un uh, Magreb valsts var būt tikai demokrātiskas valsts, kurās pilsoņiem ir tiesības izteikties, uh, tiesības brīvprausta viedokli. Un es ceru, ka šī Marokas griba arī otrā robežas pusē baudīs tādu pozitīvu uzmanību un ka būs demokrātiska Alžīra, kas uh, iekļausies demokrātiskā Magrebā un dos atbildi kopējām problēmu risināšanai. Un tāda plaša autonomija ir civilizēts risinājums, ko piedāvā Maroka, un šo priekšlikumu ir izteikusi viņa augstība. Esmu lepns, ka esmu cilvēktiesību aizstāvis un varu piedzīvot šo uh, konstitūciju, kurā visas tiesības un brīvības atbilst starptautiskiem standartiem un redz pozitīvu attīstības ceļu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Darei la parola anche al signor Drisse. Paldies Alžar kungam. Tagad došu vārdu Drisam Melamacani, kurš pārstāv Marokas cilvēktiesību padomi. Es pateicos par iespēju uzstāties šeit un man vēlos izteikt uh, četrus komentāru kopumus. Pirmais par konstitūciju un referendumu gatavošanu. Šis lēmums tika pieņemts uh, ministru padomē piekdien, tai pašā dienā, kad uh, karaļa runa tika teikta. Un ziemeļu pārstāvjiem būs iespējams piedalīties vēlēšanu. Nē, tie, to nē kampaņas pārstājiem arī būs iespēja uzstāties televīzijā, viņiem tiks garantēta pieeja plašsaziņas līdzekļiem. Nākošais uh, jautājums. Es gribētu paskaidrot plašāk to, kāds ir viedoklis 20. februāra kustības līderiem. Katrā gadījumā mēs to uztveram par plurālisma izpausmi. Tiešām būtu ļoti satraucoša situācija, ja simtprocentīgi uh, visi apgalvot, ka vispār nav par ko diskutēt, ka viss ir kārtībā. Uh, Tāpat es gribētu arī atgādināt jums, priekšsēdētāji kungs, ka es darbojos konsultatīvajā komisijā, kas strādāja pie konstitūcijas projekta, ko pēc tam papildināja politiskās partijas, un es uzzināju, ka šī komisija ir saņēmusi 185 memorandus ja ir 33 partijas un 5 sarotbiedrības, tas nozīmē, ka 148 memorandus ir iesūtījusi Marokas pilsoniskā sabiedrība. Lai saprastu uh, to, kā attīstās Maroka, tad ir jāsaprot, ka uh, Marokas pilsoniskās sabiedrības daļa ir iesaistīta 20. februāra kustībā, bet mēs nevaram visu rezumēt tikai ar šo 20. februāra kustību. Protams, uh, uh, ir tādi, kas uzskata, ka ir jāatbalsta šīs konstitūcijas projekts, bet ir jādiskutē par tiem punktiem, kur, kuros būtu jāiet vēl vairāk uz priekšu. Es tikai gribētu atgādināt, ka uh, jaunās konstitūcijas projekts plaši paver iespējas pārskatīt konstitūciju. Ja abas palātas parlamentā sanāk kopā, tad tas var grozīt konstitūciju. Protams, jautājums ir tāds, kā veidot pla, plašāku demokrātisku spektru un gūt atbalstu. Tāpat jaunais konstitūcijas projekts uh, runā par uh, reliģiomas brīvību, tas ir ierakstīts konstitūcijā, bet par, uh, tāpat ir ierakstīts princips par uh, nediskrimināciju, neatkarīgi no uh, reliģiskās pārliecības. Protams, var būt, zinām, konflikts starp dažādām likuma normām, tad to, šos konfliktus risina konstitucionālā tiesa. Un ir arī konstitūcijā noteikts, ka augstāks spēks ir starptautisko tiesību normām. Tāpat es gribētu tagad pieskarties arī Marokas politiskā procesa īpatnībām. Jāsaka, ka līdz Arābu pavasarim Maroka atradās tā kā izolācijā šajā reģionā. Tagad mums ir iespēja rast sev sabiedrotos šai reģionā. Mēs, protams, būtu varējuši savulaik diskutēt par šā procesa mērogu un aptvērumu mēs, mums tikai atliek cerēt, ka cilvēku tiesību normas tiks uh, iedibinātas uh, kaimiņu valsts, atsevišķās kaimiņu valstīs un notiks mierīgs demokrātisks process, bet uh, tas viss mums uh, šis process palīdz virzīties straujāk uz priekšu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies mazāmīgungam un tagad turpināsim. Nu, līdz 16.30. Tagad uzstāsies ministra kungs vai arī ilgāk, nu, ja jums uh, vēl uh, būs uh, vairāk laika nepieciešams. Paldies, uh, priekšsādātāji kungs. Mani uh, kolēģi ir ļoti izsmeļoši runājoši. Uh, Es izteikšu arī savus secinājumus un gribu uzsvērt eh, dažus tādus īpašus punktus un atbildēt uz dažiem īpašiem jautājumiem. Par Sahāras jautājumu un centieniem šajā virzienā. Mēs nezinām nevienu vienošanos, kas būtu noslēgta par Sahāru. Tās vienošanās, kas saista mūs ar Eiropu, ir tādas, kas ir uh, atbilstošas gan Eiropas, gan Marokas uh, interesēm. Sahāras jautājums ir problēma kuru skatīja drošības padomi. Un uh, Maroka pilnībā uh, atbalsta un ievēro uh, apvienoto nāciju rezolūcijas. Mēs ceram, ka Demokrātiskās eh, izmaiņas, kādas notiek Arābu valstīs, pozitīvi ietekmēs eh, arī šo jautājumu. Mēs ceram arī tāpat, ka tie priekšlikumi, eh, kas ir nu tādi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 ir uh, gan Marokas, gan Eiropas interesēs, un mēs ceram, ka parlaments paātrinās šo līgumu pieņemšanu. Par jautājumu par presas brīvību. Šeit jāsaka, ka ir uh, pilnīgi skaidrs, ka bija diskusijas, diskusijas par šo jautājumu. Un šī jaunā konstitūcija attiecībā uz brīvībām un tiesībām un visu to, kas ir šajā konstitūcijā saistībā ar preses brīvību, ir uh, formulēts tā, kā arī uh, saistībā ar uh, tiesībām iegūt informāciju. Iesaista mūs visus, uzliek mums visiem par pienākumu. Tātad visas politiskās partijas valdību un parlamentu pārdomāt šo jautājumu un nonākt tātad pie tādas situācijas, kas garantētu efektīvā veidā preses brīvību. Mēs ceram, ka šis konstitūcijas projekts arī dos tādu lielāku, uh, ticamību mūsu valsts uh, politikai un sāktajām darbām, sāktajām uh, aktivitātēm, kādas īsteno politiskās partijas. Tie noteikumi, kādi ir uh, šajā uh, projektā formulēti, motivēs uh, Marokas pilsoņus aktīvi līdzdarboties un balsot šajās vēlēšanās. Jo uh, Marokas uh, pilsoņi apzināsies, ka mm, balsošanas tiesības ļauj viņam izvēlēties valdību, ļauj izvēlēties politisko un vēlēšanu programmu par to, par kuru pilsons vēlas balsot. Un šādā veidā ietekmēt arī valdības sastādīšanu. īpaši to, ko um, gadu desmitiem piedzīvojām Marokā. Tā bija situācija, kad uh, pilsoņi uh, neiesaistījās politikā. Iesaistīšanās līmenis bija zems, vēlēšanās balsošanas līmenis bija zems, uz vēlētāji devās paust savu viedokli. ceram tāpat arī, ka, un esam droši par to, ka šī jaunā konstitūcija motivēs jauniešus piedalīties uh, plašāk vēlēšanās. Marokas jauniešiem Tagad ir iespēja no viedokļu paušanas pievērsties uh, uh, efektīvai līdzdalībai demokrātiskajos procesos. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka Eiropa, kā vienmēr, Marokai paliek mūsu strateģiskais partners tajos projektos, kas ir gan attīstībai, gan arī demokrātijas attīstībai. Eiropa ir partneris, ar ko esam realizējuši kaimiņu attiecību politiku, un uh, kas mums ir devusi šo statusu, kas ir tāda uh, īpaša uh, attiecību modeļa status un kas tagad mums dos partneru attiecību statusu, lai īstenotu demokrātisko kustību, un tas būs arī Eiropadomē. Tā Mēs ceram, ka būsim uh, modelis uh, Dienvidu vidusjūras valstīm demokrātiskai un mierpilnai pārējai. Mēs varam solīt, ka neapstāsimies pie šīm konstitūcijas reformām, bet gan, ka mēs turpināsim šo konstitūcijas projektu, veidosim tādu plašu reformu procesu, un būs arī uh, vēl uh, izmaiņas uh, kas skars um, aptuveni vēl 20 likumus. Vēl vienreiz liels uh, paldies, paldies par uh, to, ka uzklaust mūs un paldies par jūsu atbalstu. Paldies, paldies mūsu draugiem un uh, ministra kungam, kas uh, uzstājās, kas uh, dažādās tendences prezentēja tās, kas jūsu valstīs ir aktuāls. Mēs aizvien vēlamies uzzināt, kāda ir attīstība, kāds ir jūsu nostājas un pozīcijas. Es domāju, ka nākošo mēnešu laikā jūsu valsts varētu attīstīties uz konstitucionālu uh, monarhiju un demokrātisku, kā uh, vēlējos jūs, uh, karalis. Paldies par jūsu vizīti, paldies un labu um, ceļu veiksmīgi atgriešanos mājās un ceram, ka demokrātija uzvarēs un arī tas tiks apstiprināts. Uh, um, uh,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 nu, pavisam īsa pauze un pēc piecām minūtēm turpināsim darbu. Bene, allora cari colleghi, abbiamo. Kolēģi, nu esam nedaudz pagaidījuši. Mums diezgan daudz vēl šodien ir jādara, tāpēc varbūt būtu jāsāk laicīgi strādāt. Laipni lūdzam šeit mūsu cienījamo viesi, doktoru Nikolasu Vestkotu kas ir ārējās darbības dienesta struktūras, eh, kas ir atbildīgi par Āfriku, rīkotāja direktors. Viņš jau ar mums tikās aprīlī, un šajā viedokļa apmaiņā priekšsēdētājs būs Devas kungs, kas būs viens no līdzpriekšsēdētājiem, kas ir viens arī no attīstības komitejas eh, vicepriekšsēdētājiem, viņam arī došu vārdu nedaudz vēlāk. Gribēju varbūt pastāstīt par dažiem jautājumiem, kas varētu mums būt e, interesanti. Ā, Devas kungs ir atnācis, jā. Mēs runāsim par situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā, jo vēl ir atlikuši tikai daži mēneši līdz novembra prezidenta vēlēšanām. un mēs pašlaik vēl nezinām, vai nosūtīsim arī uz šo valsti vēlēšanu novērotāju misiju. Šis jautājums ir tāds diezgan pretrunīgs. Šeit varētu būt runa arī, piemēram, par tādiem ierobežojumiem kā izmaksu lielums. Iespējams, ka būs arī kādas praktiskas alternatīvas, bet varētu būt arī tā, ka nepietiks naudas, lai izdarītu to, ko gribētu. Runājot par situāciju Sudānā, ir bažas par abjē reģionu un humāno krīzi šajā reģionā. Un, protams, arī par situāciju Dienvidu Sudānā, kas 9. jūlijā mēģinās pasludināt neatkarību. Pašlaik ir noslēgts līgums par robežu reģionu demi demilitarizāciju. Šis līgums ir noslēgts ar Sudānu. Uh, Vairāk arī neko īpaši negribu teikt, varbūt Devis kungs kaut ko vēl grib piebilst. Varbūt tad varu dot vārdu Veskota kungam. Devis kungs, vai jūs ko gribējāt teikt? Liels paldies, priekšsēdētāji! Es tikai gribēju teikt, ka pašlaik dzimst jauna nācija, tas notiks jūnijā, Um, mums ir jāsniedz liels atbalsts. Šeit ir runa par īstu nācijas veidošanu no pašiem sākumiem. Un uh, parlaments jau ir pieņēmis pirms diviem gadiem attiecīgi ziņojumu par nāciju veidošanas jautājumiem. ANO ģenerāla asambleja 2005. gadā arī izveidoja jaunu komiteju, eh, kas strādā tieši ar nāciju veidošanas jautājumiem, ar eh, struktūrāliem jautājumiem, eh, ar nācijām konfliktu zonās. Un Dienvidu Sudāna šeit ir tāda klasiska, klasisks piemērs tam, kā Eiropas Savienība varētu parādīt, kāda ir tās būtība, palīdzot šai jaundzimušai nācijai uh, ieņemt savu līdztiesīgo vietu citu nāciju vidū. Šis varētu kalpot nevis tikai par atskaites punktu Dienvidu Sudānai, bet arī par atskaites punktu Eiropas Savienībai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tādējādi mēs varētu parādīt, ko mēs spējam izdarīt, palīdzot šai te nācijai uh, piepildīt visu savu potenciālu. Šī ir lieliski iespēja mums un arī lieliski iespēja uh, Dienvidu Sudānas uh, iedzīvotājiem kļūt par mūsu partneriem. Paldies, Devas kungs, saka Albertīnī kungs, par šiem ārkārtīgi interesantajiem komentāriem, un tagad dosim vārdu mūsu viesim Vestkot kungam, un tad arī referentam. Paldies, priekšsēdētāji, saka Vestkot kungs, ar prieku esmu ieradies šeit, tiek lūgts runāt apmēram 10 minūtes. E, Veskutkungs saka, man galvenokārt interesē jūsu jautājumi. Nu, īsumā pastāstīšu par situāciju Sudānā un e, Kongo. Nu, sākumu par Sudānu. Kā jau līdz priekšsēdētājs teica, Sudāna pašlaik saskaras ar jautājumu par Dienvidsudānas neatkarību, e, kura varētu tikt pasludināta 9. jūlijā pēc referenduma janvārī. Šeit eh, arī mēs piedalīsimies šajā procesā, lai parādītu to nozīmi, ko mēs piešķiram šādam procesam, un arī esam piedalījušies miera līguma slēgšanā. Jāsaka, situācija nav tik stabila, kā varētu cerēt. Pēdējo četru nedēļu laikā ir izcēlies būtisks nopietnas konflikts ap Jē reģionā un blakus esošajā reģionā. Un ir liels risks, ka situācija varētu pasliktināties. Situācijas pasliktināšanās sākās ar blokādi, ko uzspieda ziemeļu reģionu pārstāvi, lai džubā nenonāktu pārtika un ūdens, Tad bija vairākas eh, sadursmes ar Sudānas eh, bruņotajiem spēkiem, kas iebruka Bjē reģionā un izspieda no turienes eh, pretinieku spēkus. Pašlaik no šī reģiona ir aizbēguši apmēram 100 tūkstoši bēgļu, jo tika šis reģions apšaudīts, un arī no Dienvidu Kodafānas reģiona apmēram 60 tūkstoši bēgļu ir aiz, aizbēguši. Pašlaik uh, situācija ir diezgan sarežģīta. Varam runāt arī par nopietnu humāno krīzi, jo daudzi cilvēki atrodas bēgļu nometnē pie Honamidas bāzes. Daudz ir darīts no MBK kunga puses, kas ir uh, koordinators, ir ANO īpašais pārstāvis, arī ASV ir īpašā pārstāva Rozalina Māstona šeit strādājusi. Ir panākti divi soļi uz priekšu. Pirmkārt, uh, Adisabebā tika vakar parakstīts līgums starp Kartums valdību un Dienvidsudānas valdību, par kara darbības pārtraukšanu un abie reģiona demilitarizāciju. Etiopieši piedāvāja nosūtīt mieru uzturēšanas spēkus, kas varētu uzraudzīt miera procesu šajā te brīdī. Abas puses ir piekritušas atvilkt savus spēkus no šī reģiona. Līgums ir parakstīts, bet vēl nav izpildīts. Mēs atbalstīsim etiopiešus un arī saruna vedējus, lai nodrošinātu, ka līgums ātri tiek arī izpildīts, lai cilvēki varētu atgriezties mājās un situācija nomierinātos. Otkārt, pateicoties Karjoso un Beki pūlēm, tika pasludināts uh, pamiers uh, eh, Sausgada fānā starp šīs provinces eh, pārvaldnieku un Abdula Zīzu, eh, kas eh, pārstāv pretinieku spēku šajā reģionā, bet situācija joprojām ir ļoti saspringta. Mēs esam dzirdējuši, ka cīņas ir mazinājušās, bet ir nepieciešams atbilstošs līgums. Manuprāt, saruna sākās šodien, lai mēģinātu situāciju šeit stabilizēt. Abos gadījumos situācija ir nedaudz uzlabojusies pēdējo dienu laikā, bet joprojām eh, tā rada lielas bažas, jo daudzi cilvēki bija spiesti bēgt no savām mājvietām. Bet mums vajadzētu atcerēties par plašāku skatījumu, jo joprojām ir virzība uz neatkarības pasludināšanu 9. jūlijā. Ārlietu padome vakar savā deklarācijā, kur noteikti esat redzējuši, uzsvēra ka Eiropas Savienība skatās uz procesu ilgtermiņā un ir vienojusies par visaptrošu pieeju, nosakot izaicinājumus un pasākumus, kurus mēs kā Eiropas Savienība plānojam veikt, lai konsolidētu situāciju gan ziemeļos, gan dienvidos pēc neatkarības pasludināšanas, un esam noteikuši arī kādu atbalstu sniegsim abām Sudānas daļām nākotnē. Dienvidos mums būs kopēja programma ar ASV un koordinēsim darbu arī ar citiem donoriem, uh, Norvēģiju, Amerikāņiem, Pasaules banku. Un mēs nodrošināsim arī to, lai nenotiek uh, darbību dublēšanās, lai nauda tiek izlietota efektīvi. Un, protams, arī skatīsimies, kurš donors maksās par ko, jo šī valsts sāk savu dzīvi pilnīgi no sākuma. Tātad mums ir tāda visoptaroša pieeja, norādot, kāda veida palīdzību sniegsim. Esam atklājuši arī, mēs atklāsim delegācijas uh, uzturēšanās vietu, tik līdz tiks izpildīts uh, visas prasības, un uh, delegācijas uh, atrašanās vieta būs Džubas pilsētā. Runājot par atbalstu Ziemeļsudānai, Mums svarīgi ir tas, ka ir divas dzīvotspējīgas valstis, un mums ir jānodrošina, ka arī ziemeļu uzplaukst. Tad, kad apmeklējām šīs vietas ar komisāru piebalgu pagājušajā mēnesī, mēs skaidri norādījām, ka mēs gribam atkal uzsākt dialogu ar Kartums valdību, tā lai visi neatrisinātie jautājumi tiek atrisināti un lai uh, neatkarība tiktu panākta miera ceļā un būtu miers arī pierobežas reģionos. Protams, jāpanāk progress arī Darfūrā, jo tur joprojām ir problēmas, tur uh, ir agresīvas uh, eh, sadurksmes. Pēdējo 5-6 mēnešu laikā papildus 70 tūkstoši bēgļu ir no šī reģiona aizbēguši. Mēs sniedzam atbalstu, bet arī atbalstam eh, sarunas, kas notiek Dohā, Katāras valdības paspārnē. Sarunu rezultātā pirms nedēļas apmēram tika parakstīts līgums, nē, tas bija māja beigās. Šis līgums kalpo par pamatu virzībai nākotnē, un tur iesaistījušies arī dažādas nemiernieku kustības. Mums jānodrošina, ka šīs sarunas turpinās, balstoties uz šo te parakstīto dokumentu. Pārējot pie Lielo ezeru reģiona, situācija tur nav tik nestabila, it īpaši valsts austrumos, kur jau daudzus gadus ir bijuši konflikti. Miers tur joprojām nav apdraudēts, tiek mēģināts integrēt dažādas bruņotās grupas, Šis process nav bijis ātrs, bet arī nav virzījies atpakaļ. Tātad tas ir tāds lēns, best, bet pamanāms progress. Un izskatās, ka vienošanās starp Kigali un Kinšasu eh, joprojām tiek ievērotas un abas valdības pilda savus pienākumus. Runājot par Kongo, mums ir jāatbalsta vēlēšanu sagatavošanas process. Vēlēšanas notiks 28. novembrī. Eiropas Savienība ir apsolījusi 47 miljonus eiro atbal kā atbalstu vēlēšanu komisijai. Mēs eh, sadarbosimies ar visiem donoriem, runāsim par loģistikas jautājumiem, tā lai viss noritētu raiti. Šonedēļ būs arī tāda izpētes misija kas varbūt nākošais nedēļa nāks klajā ar savu ziņojumu par to, vai ir nepieciešams un vai ir vajadzīgs nosūtīt uz turien novērotāju misiju. Mēs esam tikušies gan arī gan ar opozīcijas partijām, gan ar eh, neatkarīgās vēlēšana komisijas pārstāvjiem, kas ir teikuši, ka ir jāsūta Eiropas Savienībai šāda misija. Protams, mēs saprotam, ka līdzekļi ir ierobežoti, un ir ārkārtīgi daudz šādu vēlēšanu, kuras mums būtu it kā jānovērojot īpaši Ziemeļāfrikas reģionā. Bet, nu, mēs esam visi pārliecināti, ka kaut kāda novērēto, novērotāja misija uz vēlēšanām būtu būtiski svarīga. Lai mēs atbalstītu Kongo tautu pārējā uz tādu robustu demokrātijas sistēmu. Šīs vēlēšanas ir otrās demokrātiskās vēlēšanas, tās būs būtiski svarīgas. Ja tās noritēs tikpat labi vai labāk kā iepriekšējās, tad iespējams, ka redzēsim tādu pašu progresu kā Nigērijā, kur otrais vēlēšanu rauns bija labāks kā iepriekšējais un situācija tika konsolidēta. Ja vēlēšanās, vēlēšanas noritēs slikti, tad varētu rasties problēmas, um, tāpēc šīs vēlēšanas ir ar tādām lielām likmēm. Pirms divām nedēļām es biju Kongo, runāju ar opozīcijas pārstāvjiem, viņiem bija zināmas šaubas par vēlēšanu procesu sagatavošanu. Es runāju arī ar vēlēšanu komisijas pārstāvjiem, pašu komisāru, kas manī pārliecināja, ka viņi dara visu, ko spēj šādos apstākļos, Vēlēšanu likuma izmaiņas tad tika apspriestas. Kad es tur biju, parlaments tagad šo likumu ir pieņēmis. Un ir daudzi uzlabojumi, kurus iesniedza valdība bet šie uzlabojumi varbūt nebūtu nākuši par labu vēlēšanu likumu garam, un tie tika noraidīti parlamentā. Programmā bija daudz uh, ierakstīts, eh, bet esmu diezgan optimistiski noskaņots, uzskatu, ka ir lielas iespējas, ka vēlēšanas 28. novembrī varētu noritēt labi, bet, nu, protams, jādara viss, lai tas patiešām tā notiek. Kopumā skatoties, mēs turpinam sniegt būtisku atbalstu šai valstī. Īsumā spēju šo te procesu pārskatīt, kad es biju tur. Tomēr jāsaka, jāsaka ka pārvaldība joprojām rada problēmas. Mēs esam mēģinājuši sniegt palīdzību tā, lai tas nāktu par labu tautai, runājot par nākotni, un it īpaši runājot par uh, problēmām, kas ir saistītas ar uh, tiesiskumu, ar seksuālo vardarbību, ar uh, drošības situācija, nu ir skaidrs, ka pārvaldība ir jāuzlabo, jo šīs problēmas pastāv. Mums ir jāveicina pārvaldības efektivitāte un uzraudzība. Un tas ir tā, ir tā joma, kurā mēs ieguldīsim lielākās pulas nākotnē. Lielas paldies, tagad esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu tad sāksim debatas. Pirmais runātājs - Danžan kungs. Kas Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Sudānas eh, sakarā es gribētu jums jautāt par eh, kopējās drošības un aizsardzības politikas uh, dimensijām, vai padomē tika runāts par globālo pieju. Protams, šeit ir runa par konflikta profilaks starp ziemeļiem un dienvidiem vairāk nekā drošības garantēšana atsevišķās vietās Dienvidu Sudānā. Vai šāda pieeja būtu vēlama un vai Dienvidu Sudānas pārstāvji uzstāj uz to, ka vajadzētu uh, šo drošības aizsardzības politiku integrēt Eiropas Savienības uh, politikā šeit, uh, šajā reģionā. Un jautājums arī par to, kā tiek vērtēta militārā un policijas misija, kas ir šajā reģionā reģionā vai policijas misijas um, atbalsts, kas bija vēlēšana procesā, vēl būtu jāturpina arī turpmāk vai nē. Paldies. Paldies Danžan kungam. Brāntners kundz, trīs minūtes. Paldies, Vēskot kungs, kas pie mums ierādies. Man ir līdzīgi jautājumi kā Danžan kungam Sudānā. Uh, Mēs esam dzirdējuši par CSDP misiju policijas izvietošanu Aģubas uh, lidlaukā un jautājums, cik policistu un uz cik ilgu laiku tur jāizvieto un kādam nolūkam. Tātad, ko jūs šeit plānojat? Otrs uh, jautājums, vai jūs varētu nu, nedaudz precīzāk izvērtēt šo misiju darbu un sadarbību un sadarbību ar mūsu citiem pārstāvjiem šeit? Uh, es saprotu, ka Eiropas Savienības birojas tiks uh, slēgts un nav nekas skaidrs par tā nākotni un par turpmākiem risinājumiem un jautājums, kā tiks risināta arī reģionālā dimensija. Paldies jau iepriekš. Paldies, Brantners kundze. Vatsāna kungam trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man pat nevajadzēs trīs minūtes. Es tikai gribēju jautāt, bet iepriekš atvainojos, ka nebiju šeit zālē jūs uzrunas sākumā, tātad gribēju jautāt, kā ir ar Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Lielo ezeru reģionā. Vai tiešām taisnība, ka tas tiks atsaukts un birojas tiks likvidēts? Un ja tā tas ir, tad kas tiks darīts, lai nodrošinātu? ka mūsu darbība šajā reģionā netiek pārtraukta vispār. Paldies, Vatsan kungs un Lēzings kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par ievadvārdiem. Par vēlēšanām Kongo lūdzu konkretizēt atbalstu kas ir plānots vēlēšana norisei. Jūs runājat par uh, vēlēšanu novērošanas misiju un gribētu zināt precīzāk, kādā veidā komisija vai arī uh, un citi plāno atbalstīt uh, finansu vai materiālu ziņā vai uh, kādi vai uh, kopējas ārējās ārlietu no drošības politikas vai arī kopējās aizsardzības un drošības politikas ietveros ir domāts misijas, vai tāds ir plānots, vai visas puses vienlīdzīgi varēs gūt labumu no šādām misijām. Tagad par Sudānu. Uh, ir ziņas par šo 7000 uh, cilvēku nosūtīšanu. Umnes uh, vienībai, un uh, vai jūs jau zinat, kuras valsts ir piekritušas uh, uh sniegt savus uh, kontingents un kāds ir šis sadalījums pa valstīm. Nākošais jautājums, kāds konkrēts uh, uzdevums UNMIS pildīs vai atbalstīs, uh, vai ir plānots, ka Dienvidu Sudānas armija atbalstīs UNMIS uh, vienības vai UNMIS būs uh, pie robežas uh, stacionēts jau kādā citā speciālā reģionā vai vairākos reģionos. Vai uh, Eiropas drošības aizsardzības um, politikas misija Dienvidu sadalnā ir plānot jā vai nē, cik lielā apmērā. Vai ārējie uh, ES finanšu instrumenti tiks izmantot, ja jā, cik daudz, kādiem projektiem un kādā apmērā. Un paldies par iespēju stot jautājumus. <clears throat> Grazie, onorevole Lözing, onorevole Prēd. Paldies, Lözings kundzei. Tagad uh, Brēdas kungs. Paldies, uh, priekšsādātāji uh, kungs. Paldies arī Vestkota uh, kungam gribu par Kongo pāris vārdus teikt. Pilnībā piekrītu jums par to, cik nozīmīgs ir vēlēšana process šajā valstī. Un uh, atsauc uz. Uh, Nigerija ir veiksmīgi izvēlēta, jo tā ir liela valsts un, manuprāt, stabilizācija un demokratizācija m, tur notiek um, īstenojot labas kvalitātes vēlēšanas un ļoti atzinīgi vērtēja attīstību. Tagad par Sudānu. Uh, komentārs ir sekojošs. Visi priecājas pa, par to, ka janvārī referendums notika ļoti labi. Esam nedaudz vīlušies pēc pāris mēnešiem, jo nu, gan Kordofana dienvidos un abie redzam, ka ir konflikti. Tie ir šausmīgi konflikti un ļoti tālu vēl no tā, kādu perspektīvu redzējām un gribējām sasniegt. Un par šo jautājumu runājot, gribu zināt, nu kāda tad ir, kā izmantot to komunikāciju, jo divas valstis tiek plānotas, kas būtu stabilas un veiksmīgas. Tas ir ļoti labs plāns, bet, nu, vai tad no 9. jūnija būs vismaz viena tāda valsts? Tas pirmais jautājums. Un kāda būs atbild attīstība Sudānā pēc 9. jūlija, nu vienkārši tādā funkcionēšanā. Uh, Vai nebūs uh, armija vienkārši tikai konflikts un kā funkcionēs valsts ārpus šī konflikta? Nākošais jautājums par Sudānu. Kā jūs uh, Al-Bašīra uh, vizīti Ķīnā vērtējat? Tas ir politisks, nozīmīgs žests un gribētu uzklausīt jūsu komentāru par to. Honorevole Preda, honorevole. Paldies, Prēdiskungam. Uh, Tagad uh, Sargentīnie kundze. You're very kind, but I... Paldies, jūs ļoti laipni man devāt laiku. Man patiesībā ir tikai viens jautājums par tirzniecības konfliktiem sakarā ar minerālu resursu tirzniecību Kongo Demokrātiskajā republikā un kaimiņu valsts valstīs, un um, šeit ir ASV lēmums uh, pieņēms par šo jautājumu, bet uh, kāds ir jūsu skatījums uz šo tiesniecību, jo ienākumi tiek novirzīti dumpinieku grupu finansēšanai, vai Eiropa arī nevarētu uzņemties līdzīgu iniciatīvu? Paldies, Sarčentīnī kundze. Un zēla tagad trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji, paldies Vestkot kungam par uh, stāstīto. Bija vēlēšana novērotājs no Eiropas parlamenta Sudānā. Tur bija janvāra sākumā. Redzēju, nu, cik eiforistiski ir cilvēki un cik ļoti sagaida izmaiņas uh, šajā referendumā vienlaikus sarunās ar uh, tiem, kas ir pie vāras Dienvidu Sidānā redzēja, redzēja arī un šaubījos arī par to, ka ceļš um, uz nākotni būs vienkārši ceļš būs sarežģīts. Sudāna, tā kā Čada un uh, Somālija jau tagad uh, tiek vērtēta kā nefunkcionējošas valsts un pastāv risks, ka jaunā valsts dienvidu Sudānā no paša sākuma būs kā nefunkcionējoša valsts. Uh, un visi Sudānas vadītāji ir miliču vadītāji un uh, Uh, tie ir um, piedar pie dažādām ciltīm un konkurē viens ar otru. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji netiek uh, pieļauti un netiek uh, iesaistīti valsts veidošanā un infrastruktūra, kas pastāv to uztur ANO un ārzemju palīdzības organizācijas. Tādēļ jautājums, kāds konkrēts pasākums es un īpaši EADD e e, vērtē un plāno, lai valsts veidošanos Dienvidu Sudānā vēl e, tālāk arī atbalstītu un vērot, kā tas notiek un kāda ir kontakta ar Ziemeļu Sudānu. Naftas iegūs Sudānā pieder ķīniešiem, gandrīz pilnīgi ķīnieši ir arī Sudānas lielākie ekonomiskie partneri. Kā Ķīna ietekmē Sudāns, Dienvidsudāns valsts izveidu, vai ir es kontakti ar Ķīnu šajā jautājumā? Grazie, onorevole Zeller. La parola all'onorevole De Kaiser. Paldies, Zeller kungam. Tagad De Kaisers kundze. Trīs minūtes, lūdzu. C'est trop, monsieur le président. Merci. Euh... Paldies, priekšstādā. Paldies priekšstādātāji. Es pirms um, kādām desmit dienām biju Sudānā un, um, protams, atzinīgi vērtēju vienošanos, uh, kāda ir par abē reģionu uh, sasniegt, ievērojot to trauslumu un arī uh, ierobežotu iespēju skaits. Tas ir ļoti nozīmīgs vienošanās teksts, jo neskatoties uz visu, tas varbūt atļaus pārtraukt cilvēku slepkavības un pārvietošanas bet, nu, ierobežotā apjomā, jo tas skar tikai mieru uzturēšanu un arī abie reģionu administratīvo uzturēšanu, bet, nu, nav politiski aspekti ietvērti ne par robežām, ne par sadalījumu starp ziemeļiem dienvidiem, ne arī par, par iespēju, nu, vismaz sākt risināt citas saistītās problēmas. Un šeit uh, gribu uzdot uh, jautājumus uh, pirms uh, Sudāns uh, neatkarības uh, deklarācijas. Uh, Abei uh, reģions bija tāds tā kā bloķējošs uh, aspekts. Uh, salīdzinot ar citiem jautājumiem, naftas sadalījumu, naudu, pilsonību un citiem un citiem. Un tajā pašā laikā tas bija kas tāds, kas mums nu, tā kā bija rokā, un te varējām teikt, nu, ja un nu, tās tika nesniegts, tad, nu, mēs varētu gan ziemļiem un dienvidiem palīdzēt, bet, nu, tas ir nedaudz, nu, tāds kategorisks piedalīties vai nē. Vai tāda patiesa vienošanās administratīva vai militāra no mūsu puses tiek vērtēta kā labas gribas izpausme no vienas un otras puses? Un atbalstot abas valstis, vai tiks prasīt vēl ko vairāk, nu, lemt par citu problēmu risināšanu, kas ir tikai atlikts. Tas ir mans pirmais jautājums. Ja mēs no tā atteiksimies, nu, tad mums nebūs nekāda uh, līdzekļa viņus iespaidot, un tas ir ļoti nozīmīgs politisks jautājums. Un vai būs referendums abē reģionā? Un uh, konsultācijas ar iedzīvotājiem? Tā tad, vai tas ir arī sarunu sižets vai nē, vai to vienkārši iesaldē un atstājas vēlāk laiku. Nākošais jautājums - Dienvidu Sudānu nefunkcionējoša valsts šie iedēļi. Nu, ir vairāk nekā gads pagājis kopš 2010. gada vēlēšanām, un uh, bieži esmu redzējis šo valstu un redzējis, nu, burtiski brīnums - organizatorisks, tehnisks, politisks. Brīdī, kad liekas, ka projekts ir burtiski zaudēts, tas atsāk darboties. Ir tik ļoti tāda izteikta griba dienvidu sudāniešos veidot valsti, ka jā, tas ir tā, kā ir problēmas. Tā ir taisnība, ka nav nekādas institūcijas, nav skolu, nav ceļu. Uh, nav uh, slimnīcu un korupcijas risks pastāv, bet es negribētu, priekšstādākums jums ir taisnība, es negribētu jau tagad teikt un, uh, nu, tā pesimistiski teikt, nu, tas neizdosies un, uh, teiksim, nu, tomēr uh, jācer uz to piedzīvojumu un attīstību, kāda ir iespējama šajā reģionā. Paldies! Paldies un noslēgumā Dievs kungs! Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, before I ask... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, vispirms vēlētos uh, sveikt uh, Vatsonu kungu. par šo lielo godu. Es gribētu uzdot pāris jautājumus tagad par vēlēšanām Kongo. Mums ir uh, AKK apvienotā parlamentārā asamblēja bijusi arī par Kongo. Kongo Un pēc, pēc šīs sanāksmes mēs devāmies uz Brazivilu un uh, tikāmies ar prezidentu, kurš pauda bāžas par bēgļu plūsmu no demokrāts, Kongo Demokrātiskās republikas uz Brazivilu un par to, ka tas varētu radīt sarežģījumus vēlēšanās eh, Kongo Brazivilā. Es nezinu, varbūt jums ir vairāk informācijas par eh, to, kā situācija tiek kontrolēta. Es zinu, ka bēgļi no. Uh, Kivu provinces uh, ieradās un ka daļa no viņiem var balsot. Jautājums, vai citi bēgļi ar tiek reģistrēti kā vēlētāji vai nē. Un um, Pakistānā ar Bangladešas uh, pilsoņiem arī ir uh, līdzīga situācija. Jautājums, vai šiem cilvēkiem ir fotogrāfijas. Uh, un kaut kādas personas apliecības. Uh, Kongo situācija ir tāda, ka tur nav ceļu sistēmas, bet ir upes un iespējams attīstīt ūdens ceļu transportu, bet nekas netiek darīts, lai attīstītu ūdens transports. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, upes uh, izmantot kā primāro transporta tīklu. Un vai kāds no attīstības sekretariāta arī domā par šiem jautājumiem? Un uh, jautājums tagad, vai jūs gribat, lai es sniedzu atbildes uz izskanējušiem jautājumiem, vai es uh, sniedzu tādu kopsavilkumu, kā jūs, kā jūs vēlaties, vai jūs vēlaties atbildēt? Paldies! Es ap apkopošu. Es apkopošu jautājumus un sākšu ar Sudānu. Tika jautāts par atbalstu drošības jomā. Atbildības sadalījumā, runājot tieši par Dienvidu Sudānu, drošības aspekts eh, ir tā joma, kur vadošā loma būs ASV Tomēr viņi ar prieku ir eh, gatavi pieņemt arī citu donoru iesaisti, un, protams, ka mums ir zināšanas dažās jomās, kurās eh, mēs esam gatavi dalīties ar Dienvidsudānas valdību, ja tas būs eh, piemērots brīdis un vieta. Runājot par šāda veida drošības un policijas darbībām, jārunā par trīs jomām. Uh, Padomē vakar bija tāda, nu, tāda kā izpratne par to, ka risinājums ir jāpasnāk pakāpeniski. Pirmkārt, jānodrošina drošība džuvas lidostā. Tā ir diezgan tāda vienkārša vieta, un tai ir grūti tikt galā ar to valdību pārstāvju skaitu, kas ieradīsies 9. jūlijā. Tur ir liela izaicinājuma, jo jānodrošina gaisa satiksmes kontroli. Nu, ir skaidrs, ka tur varēs ierasties galvenokārt tikai ar lidmašīnu, jo jūras robežas nav. Tieši tāpēc drošība lidostā ir ārkārtīgi svarīga, ja vēlas nodrošināt regulā, regulāru komerciālo satiksmi, jo aviolīnijas pretējā gadījumā vienkārši nelidos uz šo vieti, vietu. Uh, Un mums šeit ir liela pieredze, mēs varam, piemēram, Eirokontroli iesaistīt, mēs to varam piedāvāt kā tādu civilo drošības un policijas misiju, lai nodrošinātu drošības jautājumu risināšanu šajā vietā. Mēs varētu arī piedāvāt zināmu atbalstu riverēnu drošības jomā Un treškārt, mēs varētu arī sniegt atbalstu nodrošinot drošību uz robežām. Šeit ir runa par vairākiem reģioniem dienvidu ziemeļu robežā, un tāda loģiskā pieeja būtu nenoteikt tādu konkrētu, stingri apsargātu robežu, kā mums varbūt varētu būt Eiropas Savienībā. Šeit vairāk ir runa varbūt par tādu kā ekonomisko robežu, piemēram, nodokļu iekasēšanai un tā tālāk. Un ir svarīgi, piemēram, tādos reģionos kā Bjē, palīdzēt abām pusēm izprast, kā šāda veida robeža varētu darboties, un šeit, protams, mums ir zināšanas un pieredze. Un šī varētu būt joma, kur mēs varētu organizēt šādu drošības un policijas misiju. Protams, ka tas viss ir atkarīgs no diskusijām ar dalību valstīm, kas nākušas klajā ar saviem priekšlikumiem, pašlaik konkrētu plānu nav, nav izmaksu aprēķinu un tā tālāk. Nav arī sarunas par šo bijušas ar abu valstu pārstāvjiem, bet šādas iespējas ir, to mēs varētu iekļaut atbalsta pakotnē, ko mēs sniedzam Dienvidu reģionam. Predeskungs teica, ka mēs vēlamies izveidot divas stabilas, dzīvotspējīgas, labklājīgas valstis Nu, problēma ir tāda, ka viena no tām, vai teiksim, Sudāna kā tāda pēdējo 20 gadu laikā nav bijusi nekādā ziņā šāda valsts. Un tieši tāpēc šīs valsts pilsoņi ir izdomājuši, ka varētu mēģināt risināt šo jautājumu sadalot valsti divās daļās. Ir skaidrs, ka panākumi nav garantēti, bet mēs ticam, ka šīs valstis gūs panākumus tikai tad, ja abas būs dzīvotspējīgas, stabilas un labklājīgas. Ja viena tāda nebūs, tad arī abas tādas nebūs. Tāpēc abu interesēs ir nodrošināt, ka kaimiņu valsts ir dzīvotspējīga un labklājīga. Tāds ir tas mūsu visaptarojušās pieejas pamats. Mēs mēģināsim nodrošināt uh, tādu atbalstu katrai no valstīm, lai šie mērķi tiktu sasniegti. Un es piekrītu, ka Dienvidsudāna vēl nav valsts, kas nefunkcionē, jo tā vienkārši vēl nav valsts un tāpēc nevar nefunkcionēt. Tas, ko mēs redzam uh, dienvidos, šeit mēs varam runāt par uh, kustību, uh, Eh, SPNM, eh, kurā ir tāda struktūra valstī, kāda nav valdībai. Šī ir tāda priekšrocība, bet tā būs priekšrocība tikai tad, ja eh, mēs izveidosim no šīs priekšrocības dzīvotspējīgu civilu valsti, nevis kaut kādu vienas partijas valsti. Un skaidrs, ka šis process aizņems laiku. Uh, pašlaik liela daļa no Dienvidsudānas budžeta tiek novirzīta tieši šai partijai. Donori arī sniedz lielu atbalstu citās valdības darbības jomās, piemēram, izglītībā, veselības aprūpē un tā tālāk. Bet nu skaidrs, ka situācijai ir jāmainās, un jo ātrāk šādas izmaiņas notiks, jo ātrāk valdība varēs novirzīt līdzekļus institūciju veidošanai un sociālo struktūru veidošanai. Un tieši to mēs vēlamies panākt ar savu visaptvarošo pieeju. Vēl bija jautājums par abjē. Vakardienas vienošanās vienkārši atjauno pirms konflikta status quo, tad pirms okupācijas status quo bet tas automātiski nenodrošina kaut kādu robežu problēmu risinājumu. Dažos gadījumos pat padara šādu risinājumu grūtāk sasniegdzamu, jo varētu būt nepieciešams referendums, bet ja puse no abie iedzīvotājiem vairs tur nav, tad ir grūti šādu referendumu organizēt. Tāpēc mums ir jāmēģina atjaunot pirms konflikta situācija Šeit mēs varam runāt par vairākiem spēkiem, kas iesaistīti šajā procesā, par trīs līmeņu starptautiskiem spēkiem. Pirmkārt, Unimed, kam ir zināma loma, zināms pilnvarojums, kas ir jāatjauno un jāskatās, kas eh, varētu notikt pēc neatkarības pasludināšanas. ANO drošības padomu šeit pieņems lēmumu. Uh, Otkārt, atbilstoši līgumam, būs jauns spēks, tīri Etiopijas spēki, kurus komandēs ANO, kas kalpos par mieru uzturēšanas spēkiem abie reģionā. Svarīgi ir tas, ka abas puses ir piekritušas, ka etiopieši to nodrošinās un tikai etiopieši. Un Eh, ir skaidrs, ka šiem spēkiem būs tāds ANO pilnvarojums miera uzturēšanai. Un treškārt, mēs varam runāt par atbalstu drošības jomā, veid, dažādos veidos un formās, kā mēs varētu atbalstīt Dienvidsudānas valdību, piemēram, veicinot šī sektora reformu, izveidojot uh, armiju, kas būtu pakļaut civilai kontrolē un tā tālāk, nevis tā kā pašlaik ir. Vēl par Ķīnas lomu Sudānā. Es uzskatu, ka Ķīna tur varētu būt eh, neatkarības svinībās. Dienvidsudānā nav tik liels investīcijas kā Ziemeļsudānā šai valstī. Mēs eh, gribam turpināt ar viņiem diskutēt par situāciju šajā reģionā. Uh, jo viņiem tas interesē tikpat daudz, cik mums. Viņi ir paziņojuši, ka ir uzaicinājuši Bašīru kungu vizītei. Un ANO politika ir tāda, ka, ja Bašīr kungs dodās uz kādu no valstīm, un ja šī valsts ir Romas līguma dalībniece, tad mēs aicinam šo valsti arestēt Bašīr kungu lai viņu varētu tiesāt Hāgā. Tāda ir mūsu pozīcija. Un šī pozīcija ir tāda konsekventa un nemainīga par Kongo Demokrātisko republiku. Tur jau mums ir divas e, drošības un policijas operācijas EPOL eh, un ESEK. Abas turpina darboties, abas eh, ir diezgan veiksmīgas. Mēs mēģinam skatīties, vai pastāv kāda sinerģija starp abām operācijām, runājam ar abu operāciju vadību par to, kā tās varētu strādāt kopā. Pašlaik vēl nav runa par abu apvienošanu, bet tāda ir viena no iespējām, par, mēs, par kurām mēs runājam. Viņu darbs tiek augstu vērtēts, un ir skaidrs, ka šis darbs ir ilgtermiņa, jo te nevar runāt par kaut kādiem panākumiem divu dienu laikā. Mana rekomendācija ir tāda, ka abas operācijas arī nākotnē būtu jāturpina. Tika uzdoti jautājumi par īpašā pārstāvu lomu lielo ezeru reģionā. Ar prieku skaidroju šo jautājumu, jo tas varbūt ir bijis zināmā mērā neskaidrs. Mums bija Rolands Vandegīrs, kas bija ārkārtīgi spējīgs augstais īpašais pārstāvis, kas e, pildīja šo lomu līdz janvārim. Un tāpēc, ka viņš bija tik labi strādājis, viņi iecēla par Dienvidāfrikas delegācijas vadītāju. Nu, no janvāra mums šur, e, šajā vietā īpašā pārstāvja nav bijis. Un man ierodoties, es piedāvāju, ka mums vajadzētu izskatīt uh, pieejamās iespējas, varbūt iecelt jaunu pārstāvi, varbūt vispār neiecelt pārstāvi, vai varbūt atrast kaut kādu kopsaucēju, kopēju risinājumu. Varbūt ārējās darbības dienestā mēs par to varētu ris, eh, to domāt un kaut kādus finansējumu piešķirt. Nu, ir skaidrs, ka situācija ir mainījusies gan Kongo, gan Eiropas Savienībā pa šo laiku. Runājot par Kongo, situācija vairs nav tik sprādzien bīstama, kā tad, kad tika iecelts īpašais pārstāvs pirms desmit gadiem, kad tur bija pilsoņu karš valsts austrumos. Mēs redzam, ka šeit īpašais pārstāvis ir labi darbojies un arī citi ir iesaistījušies uh, E, reģiona nomierināšanā ir panākta vienošanās starp Kigali un Kinšasu, situācija ir e, daudz stabilāka. Tā tad ir panākts liels progress. Runājot par Eiropas Savienību, mums tagad ir ārējās darbības dienests, kas pirms tam neeksistēja. Iepriekš, kad mums bija uh, kaut kas jādara kādā jomā, vienīgā iespēja bija iecelt īpašo pārstāvu. Tagad vairs tā nav. Jums tagad ir augstā pārstāva, mums ir augst, ārējās darbības dienests, mums ir iespējas darboties šādos jautājumos, šādās lietās. Bet mēs saprotam, ka ir zināms darbs, kas ir jāturpina, kas iet pāri valstu robežām, tā ir tāda reģionāla darbība. Un pašlaik esmu priekšlikumu sagatavošanas procesā dalībvalstīm par to, kā mēs varētu apvienot īpašā pārstāvja darīto darbu ar darbu, ko veic ārējās rīcības eh, dienests un delegācijas uz vietas. Un ir skaidrs, ka tad būs eh, jāpārsūta resursi no īpašā pārstāvja biroju uz eh, ārējās darbības dienestu Nu, šeit mēs varētu iecelt koordinātoru mūsu dienestā, nodrošinot, lai tiek pievērsta attiecīga uzmanība reģionālajiem aspektiem. Tā, lai mums būtu vienota komanda, kas strādā pie visiem šiem jautājumiem un koordinē visādu, vi, dažādu delegāciju darbu. Pašlaik mums ir divas komandas, kas viena strādā darbības dienestā un otra īpašā pārstāvja birojā. Tātad šeit mums varētu runa uh, būt par zināmu darbību apvienošanu, lai gan darbības uh, fokus varētu saglabāties, piemēram, cīņa pret bruņotām bandām, pret seksuālo vardarbību, pret uh, minerālu izlaupīšanu un tā tālāk. Nu, tie ir priekšlikumi, ar kuriem nākšu klajā diezgan drīz. Runājot par izrakteņiem, mēs uh, apzināmies, kādas sekas ir Frank Doda aktam. Piemēram, dimantu jomā ir eh, zināms progress panākts, bet šo progresu ir grūti panākt arī citu izrakteņu ziņā. Mēs saprotam, lai šī situācija tiktu efektīvi risināta, mums ir jāizveido mehānisms, kas galu galā it kā nonāktu pretrunā pats ar sevi. Nu, jāskatās, kāds būs, kāda būs likumdošana ASV, piemēram, bet, nu, diskusijās ir eh, nonākts pie tā, ka robežas netiek īpaši kontrolētas, Un, ja nav tik kontrolēts tirgus, kā piemēram dimantu tirgus, tad ir ārkārtīgi grūti panākt progresu, ja šie nosacījumi netiek izpildīti attiecībā uz tirgus kontroli un ja materiāls nav tik dārgs. Protams, ka mēs vēlamies apturēt eh, nelegālu izrakteņu plūsmu, un mūsu ilgtermiņa risinājums būtu nodrošināt efektīvu uh, valsts pārvaldi un uh, tiesiskumu Kongo Demokrātiskajā republikā. Tas būtu tāds risinājums. Jā, varētu to nodrošināt ātri, tas būtu ideāls risinājums. Nobeigumā par, viedo, uh, par uh, vēlēšanu procesu. Man liekas, ka mēs novirzīsim 2 miljonus eiro drošības nodrošināšanai vēlēšanu gaitā. Mēs vēlamies, lai tā vide vēlēšanu brīdī laikā būtu mierīga, uz sadarbību veicinoša, lai nebūtu lielas bēgļu plūsmas, bet, protams, to nevar garantēt. Kinšas it īpaši ir tāda sprādzienu bīstama vieta. Bet, jā, mēs varētu nodrošināt relatīvi mierīgas vēlēšanas un atbalstītu vēlēšanu komisiju, tad es varētu būt tāds piesardzīgi optimistisks. Runājot par upju transportu, tas ir vienkārši tāds loģisks piedāvājums. Es runāšu par to ar saviem kolēģiem no attīstības jomas. Ā, ne, mēs jau, mēs jau šādas iespējas skatām. Pašlaik mēs runājam par projektu, kur vērtība varētu būt apmēram 40 miljoni eiro, bet šis darbs pie šī projekta vēl nav pabeigts. Paldies! Tānoka kungs arī gribēja izteikties. Pēc tam jau, kad devu vārdu Veskat kungam, varbūt jūs varētu īsi. Ar prieku redzu jūs šeit atkal. Pavisam nesen Britu presē parādījās ziņas par to, ka Zimbabves dimantus, eh, dimanti, kuri tik uz laiku atļauti, tagad tie uh, tiek sajaukti ar tiesiski atļautiem dimantiem un pārdot Eiropas tirgū. Vai jūs eh, uzskatāt, ka Dafī arī varētu kaut kādā ziņā mm, doties uz kartūmu, lai tur kā bēglis patvertos. Pašlaik ir tikai atlikušas 18 dienas līdz neatkarības pasludināšanai. Un vēl ir jautājums par to, vai Somālīlenda tiks atzīta arī par neatkarīgu valsti. Un ja Dienvidu Sudāna atzīs šo valsti, vai tad arī citas Āfrikas valstis sekos Un vai Eiropas Savienība arī kaut ko darīs šajā ziņā? Grazie, eh, onorevole Tanok, se vuole. Paldies, Tanok kungs, tagad Vestkat kungs, jums vārds pavisam īsi. Par visiem trīs jautājumiem pavisam ātri es te, izteikšos. man bija um, diskusijas par Kimberlīs procesu Dienvidāfrikā pavisam nesen, un ir tādas uh, baumas, ka pašlaik ir eh, Kinšasā diskusijas par šīs problēmas risinājumu, bet nu es neko īpaši tālāk arī negribētu teikt. Otkārt, īsti jau nevaru tā kā paredzēt, uz kurieni, ka Dafī varētu doties, lai paslēptos no sodīšanas. Un treškārt par Somalilendas atzīšanu Man ir informācija, ka Dienvids Sudāna mēģinās atzīt šo valsti, bet nu jāpagaida līdz 9. jūlijam, bet būtu pārsteigts, ka šis būtu prioritārs jautājums Dienvids Sudānas valdībai. Mēs pašlaik strādājam ar Somalilendas vadību. Mums ir vairāki projekti, Komisāram arī ir personīgi interesi par to. Bet nu, mūsu pozīcija ir tāda, ka mēs tuvākajā laikā nedomājam atbalstīt Somālijas sadalīšanu. Nu, iespējams, ka pozīcija varētu mainīties, tad varētu arī skatīt šo jautājumu, bet pašlaik tā nav. Paldies, Veskot kungs, saka priekšsēdētājs. Tagad varbūt Devaskungs varētu noslēgt šīs diskusijas. Es runāšu pavisam īsi, jo ir vēl citi jautājumi jāskata. Mēs esam izskatījuši šo jautājumu detalizēti, esam runājuši par vienu no svarīgākajām attiecībām, kādas ir Eiropas Savienībai. Abas šīs valstis ir bagātas ar dažādiem izrakteņiem un naftu. Uh, un tas ir nepieciešams ekonomiskai attīstībai. Partnerība ar abām Sudānas pusēm un Kongo un Kongo Brazivilu ir svarīgas ekonomiskai izaugsmē un neatkarībai. Tas dod mums arī iespēju, kā teicu iepriekš, uh, praksē parādīt to, par ko esam runājuši. Šis parlaments, komisija, Eiropas Savienība ir parādījuši sevi kā nāciju veidošanas atbalstītāji, kā tādi, kas vēlas nodibināt labu partnerību. Un tagad mums ir iespēja parādīt pasaulē, ko mēs spējam šajā ziņā. Mēs runājām par ļoti interesantiem jautājumiem, un pašlaik es domāju par to, ko mēs darīsim ar prezidentu Bašīru un ko mēs e, darīsim strādājot kopā ar baronesi Aštonu, jo abiem ir zināmas funkcijas 9. jūlijā. Šeit varētu runāt par diplomātiskām grūtībām, uh, ja vien mēs kaut kā nemēģināsim viņus nošķirt tā, lai viņus kopā nenofotografē. Jo varētu būt tā, ka augstā pārstāve parādās vienā attēlā ar tādu, kuru grib tiesāt starptautiskā krimināla tiesa. Paldies! Escott e a tutti gli intervenuti, tra pochi minuti faremo uh, la nostra sessione di voto. Paldies! Un pēc pāris minūtēm mēs sāksim eh, balsošanu.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 lūdzu ievietojiet balsošanas kartītes balsošanas iekārtās un pārbaudiet, vai jums tiešām ir līdz balsošanas kartītes. Pirms mēs uh, sākam balsošanu, vispirms vēlētos sveikt Hautalas kundzi jūsu visu vārdā, jo viņa ir iecelta Somijas attīstības ministres amatā, un viņa ir pelnījusi mūsu at aplausus un apsveikumu. Līdz ar to tā ir pēdējā reize, kad uh, Hautaus kundze piedalās komitejas sēdē kā deputāte un balso, un es varu viņai tikai novēlēt. Uh, veiksmīgu turpmāko darbu un sadarbību. Mums ir bijis uh, ļoti, ļoti labas uh, darba attiecības. Viņa ir bijusi cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētāja. Es pateicos jums par sadarbību un par visu mūsu kopīgo veikumu. Tagad varam pāriet pie balsošanas. Vispirms balsosim par Tokeša ziņojumu. Eiropas reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos, civilās aizsardzības un humanās palīdzības nozīme. Bet vispirms Brantners kundz lūgus ir vārdu. Paldies, tikai vēlējos lūgt dalītu balsojumu par septīto grozījumu. Uh, izņemot, tātad pirmā daļa izņemot vārdus tādus kā drošības instruments. Es domāju, ka ir nepieciešams tomēr dalīts balsojums. Attiecībā uz pirmo daļu vēlējos pievērst uzmanību, ka katastrofa novēršana nav iekļauta uh, Eh, stabilitātes instrumenta tiesiskajā pamatā, un es domāju, ka dalītais balsojums palīdzēs eh, deputātiem eh, balsot atkal atšķirīgi par kopējās ār, ārējās drošības politikas misijām. Es pieņemu, ka referents piekrīt, nav nekāda iebilduma pret to, tad mēs arī uh, attiecīgi rīkosimies balsojumā. Attiecībā uz septīto grozījumu sāksim balsot. Otrais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais, kas par? Vēlaties pārbaudīt elektroniski pa trešo grozījumu balsojumu? Labi, sākam balsot elektroniski par trešo grozījumu. Beidzam balsot. 30 ir pret, 21 ir par. Arī es eh, pievienojos tiem, kas balsā pret. Tad noraidīts grozījums. Ceturtais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts. Sestais atsaukts. Tagad septītais grozījums. Balsojums par daļām. Kas par pirmo daļu? pret atturas pieņemta, kas par otro daļu par pret atturas noraidīta. Astotais grozījums. Kas par pret atturas noraidīts. Devītais, kas par pret atturas noraidīts. Desmitais, kas par pret atturas pieņemts.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 Nav skaidrs rezultāts. Man šķiet, ka noraidīts, bet balsosim labāk elektroniski, lai pārbaudītu par 14. grozījumu. Un pieskaitīsim arī divas uh, trūkoš, trūkstošās balsā. Nē, patiesībā tikai man nav kārtīts. Beidzam balsot. 23 pār, 32 pret, noraidīts 15. Kas par pret? Atturas noraidīts 16. par pret atturas pieņemts, 17. par pret atturas pieņemts, 1. par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim elektroniski par atzinuma projektu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. absolūts vairākums - 52 par un 2 pret. Līdz ar to atzinuma projekts ir apstiprināts. Apsveicam referentu Tokeškungu. Tālāk Eiropas uh, parlamentāra regula par finanšu noteikumiem. Piet, uh, e, balsojām par 15. grozījumu, par pret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 atturas pieņemts, 29. par pret atturas pieņemts, 30. par pret atturas pieņemts, 31. par pret atturas pieņemts, 31. ir pieņemts, tad pārējiem pie 32. kas par pret pret atturas noraidīts, 33 par pret atturas noraidīts. 34. ar referenta mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 7. atkrīt, jo pieņems 3 ceturtais, tagad 8. kas par pret atturas pieņemts. 36. par pret atturas noraidīts, 37. par. Vai jūs vēlaties pārbaudīt balsojumu par 36. grozījumu? Labi, balsosim elektroniski. Man izskatījās, ka daži tā kā samulsuši, varbūt mēs arī patērējam nedaudz vairāk laika, bet tas ir dažkārt nepieciešams. Beidzam balsot. 27 27 par 27 pret, jo arī mana balss ir jāpieskaita. Vienāds balss skaits, līdz ar to grozījums ir noraidīts. Mums jākonsultējas nedaudz šeit gan. Ora, <clears throat> mi confermano che il voto del Presidente vale. Tā skaitās, tātad mans balsojums ir uh, spēkā, un tas nozīmē, ka grozījums ir noraidīts, bet jums bija taisnība pārbaudīt. 37. pār pret atturas noraidīts, 9. ar mutisku grozījumu, kas pār pret atturas pieņemts. 10. ar mutisku grozījumu, kas pār pret atturas pieņemts. 38. 39. kas par pret atturas atturas pieņemti. Pārbaudīsim vēlreiz gan elektroniski 38, 39. Sākam balsot. Direi chiusa la votazione. Beidzam balsot. 32 pār 24 pret pieņēmts. Pārējām pie 12 ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas nav skaidrs arī. Jābalso elektroniski par 12. grozījumu. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Nu, pilnīgi skaidrs 47 par un 7 pret. Tas nozīmē, ka jūs vienkārši necēlāt rokas. 13. kas pār pret atturas noraidīts, pirmais par pret atturas pieņemts. Tagad elektroniski balsosim par atzinumu projektu kopumā. Sākam balsot. Balsojam. Izskatās, ka virkni kolēģu ir ievietojuši balsošanas kartītes, bet nav nobalsojuši. Bet visi nav vēl nobalsojuši, tā izskatās. Labi, sāksim vēlreiz balsot no jauna. Tātad mēs vēlreiz balsojam par atzinumu projektu kopumā, jo kaut kas bija noticis ar elektronisko balsošanas sistēmu. Vēl tikai divi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. 50 par, 1 pret un 5 atturas. absolūts vairākums atbalsta šo atzinumu un sveicam atzinumu autoru. Lē, Lēzings kundze, lūdzu. Jā, nu pirms um, nākošā balsojuma es gribu pret nedemokrātisko un, manuprāt, uh, pret noteikumiem vērsto uh, darbību vērst, tas ir par parlamentāro kontroli jautājums, un mēs balsosim pret visiem punktiem. Es varu uzskaitīt veselu sarakstu, kad rīcība bija nedemokrātiska, nu es to tagad tieši nedarīšu. Es domāju, ka jūs to zinat, un es gribu, lai protests pret šo procedūru tiktu iekļauts arī sēdes protokolā. Paldies! Onorevole Casini, prego. Casini, lūdzu. Sì, grazie. Anch'io per palesare una perplessità eh, che in quanto Presidente dell'AFCO devo dire, cioè è una risoluzione. Tātad man ir jāsaka, ka rezolūcija par eh, starpparlamenta attiecībām, ka mūsu komiteja ir atbildīgā un būtu labāk, ja tas būtu skatīts kopīgi šis jautājums. Tādēļ domāju, ka mums vajadzētu ar polijas parlamentu šajā jautājumā uh, konsultēties, bet nu, šis, uh, uh, šīs domas gribēju izteikt un komitejas priekšsēdētājiem ir jālemj. Nākošais būs Broka kungs un tad Van Ordena kungs Gribu piekrist Kazīnīkungam, arī AFCO starp parlamentu attiecības jādiskutē, bet šeit mēs runājam par sadarbību arē un drošības jomā, un tā ir šīs komitejas kompetence, un tādēļ mēs ar rezolūciju varam paust savu viedokli, un tas nav pretrunā ar noteikumiem. Tādēļ domāju, ka šis temats līdz šim ir skatīts tieši šajā komitejā. Paldies, nākošais runātais un Ardenkungs. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu nedaudz pārsteigts, ka cik ātri šis dokuments ir nonācis tagad komitejā, un es ceru, ka arī pret citiem deputātiem būs tāda pati attieksme, kad viņi vēlēsies, lai kāds dokuments tiktu izskatīts ļoti ātri ātrā procedūrā, nebija iespējams nekādus grozījumus iesniegt, un tad ir parādījušies te kaut kādi jauninājumi. Ir runa par parlamenta lomu kontrolējot KDP un uh, uh, EDAP, un šeit ir līgumā runa par to, ka parlaments ir jāinformē, un tas varētu, var uzdot jautājums, bet tagad te tiek paplašināta parlamenta loma, paredzot parlamentu kontroli, kaut gan tāda līgumā nav noteikta. Es tikai te skatos, ka te ir tagad tāds lēciens uz priekšu attiecībā uz Eh, šīs komitejas un parlamentā un eh, komitejas locekļu lomu, un tas patiesībā pat nesaskan ar līgumu. Honorevole Dafa. Um, uh. Dafa kungam vārds priekšsēdētāji. Es uh, augstu vērtēju to, ka šeit, uh, vai es atzīstu to, ka process šeit ir tāds nedaudz neparasts šoreiz, uh, kā mēs strādājam, bet jāsaka, ka mums ir uh, jārunā par sadarbību starp Eiropas parlamentu un uh, nacionāliem parlamentiem, un mums kā komitejai ir jāreaģē uz neseno Kozaks sēdi un jāsagatavo parlaments, uh, Polijas prezidentūras centieniem izpildīt uh, līgumā noteiktās saistības, uzlabot uh, starp parlamentu sadarbību. Un es tikai gribētu teikt Džefrijam Van Ordenam, ka parlamentam ir plašas budžeta apstiprināšanas pilnvars Uh, kopējā ārējā un drošības politikā un kopējā drošības un aizsardzības politikā un to misijās. Un tādēļ būtu muļķīgi jā, izlikties, ka uh, nav nekāda pamata šād, šādai iniciatīvai. Šorīt mēs apspriedāmies un mēs konstatējām, ka šim dokumentam ir nepieciešams plašs atbalsts mūsu komitejā. Protams, tie, kas e, nepiekrīt, var arī to neatbalstīt. E, Tātad jūsu pozīcijas ir ļoti saprātīgas un e, pieņemamas. Uh, parastā praksē, taču mums bija ļoti maz laika mūsu rīcībā. Tātad eh, attiecībā uz polijas eh, prezidentūru jūlijā Strasbūrā tiks runāts arī par darba programmu, un tādēļ eh, viss šis process ir bijis pātrināts. Uh, tagad uh, bija, un arī bija ļoti grūti uh, ievērot termiņus uh, ar uh, grozījumu iesniegšanu. Nevajadzētu šādu situāciju atkārtot. Ja nav nekāda, teiksim, steidzama jautājuma, tad, protams, jādiskutē par visiem jautājumiem. Un tam uh, jānotiek arī tā, ka tiek ievēroti visi termiņi, lai varētu visus komentārus, teiksim, uzklausīt pa dažādajām tēmām, bet es gribu vēlreiz atkārtot, ka šī situācija un šis ir tāds pātrināts procedūras gadījums tieši minēto iemeslu dēļ. Proti, ka mēs gribējām tā dot skaidru zīmi, dot mm, nākošai prezidentūrai. Tagad balsosim. Un tad, kad balsosim, tad varēs balsot par dažādiem grozījumiem, kas būs mutiski vai piekrīt šādai procedūrai. Pirmais, kas par, pret, atturas, pieņemts. Elektronisks uh, balsojums noslēgumā sākam balsot. Daži kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Četrdesmit pieci par, trīs pret. Uh, pieņemts. Paldies, paldies par sadarbību. Nē, tagad uh, uh, slēdzam sēdi līdz nākošai sēdei uzredzēšanos.